Okay. Point four of the agenda. Darba kārtības ceturtais punkts. Deleģētie akti un ieviešanas pasākumi. Un šodien runāsim par eh, svarīgu jautājumu. Tad, tad komisija ir pieņēmusi deleģētu aktu un Tātad būs diskusija e, par šo e, sakarā ar jautājumu, kurš e, tiek gatavots. Un mēs gribētu, lai komisija mūs pilnīgi informē un arī citas attiecīgās iestādes. Kā jūs zināt, parlaments aicināja Eh, integrēt šos abus mehānismus, un es domāju, ka eh, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tātad es gribētu apsveikt Patriku Personu, Marku Adamsu no EBA, un a, jūs esat tur, un Elke König arī, un SRB priekšstādātājs. Mēs sāksim ar komisijas uzstāšanos pēc tam EB, EBA un tad Elke Lūdzu, Pirsonkungs. Katram runātājam piecas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem! ir svarīgi jautājumi, kas tiek skatīties, gribētu pateikt tātad par MRL un pēc tam par telēku. Nu, par MRL, kā jau jūs teicāt, komisija pieņēma standartu 23. maijā pagājušā nedēļā. Mēs šo standartu pieņēmām, un tas groza EBA priekšlikumu un ieteikumus vairākos jautājumos. Un mēs priecājamies, ka EBA pieņēma mūsu ieteiktos grozījumus lielu daļu. Ir viens jautājums, kur Mēs nesekojām EBA ieteikumiem, tas ir tur, kur viņi iesaka minimālo 8% saskaņota prasību MRL tātad sistēmiski svarīgām bankām. Divi iemesli, kāpēc mēs to neizdarījām. Pirmkārt, juridiski. Nu, direktīvā ir skaidri pateikts, ka runājot par MRL kalibrācija, tad nu, šīs prasības ir atkarīgas no katras bankas, nu, un katrā gadījumā par tām lemj atsevišķi. Saskaņojot šo minimālo 8% robežu, nu, mēs nenosakām kaut kādu vēlamo vai nevēlamo līmeni. Jebkurā atkāpe ir nelikumīga pēc mūsu domām. Nu, otrais, kāpēc mēs neieviesām šo uh, harmonizēto normu mūsu standartos, tas ir politisks noteikums. Trialogos tika runāts un trīs institūcijas vienojās, tātad parlaments, padomu un komisija, ka nenotiks uh, šī harmonizācija otrajā līmenī. Tātad komisija ir atspoguļojusi šo te politisko vienošanos savā standartā. Es pateikšu eh, skaidri, mēs piekrītam, ka ir jābūt eh, stingrai sistēmai, un mēs eh, savā vēstulē EBA teicām, ka visām bankām, visām iestādēm būtu jābūt šim mehānismam, nu, tomēr mēs nepiekrītam iespējai, ka varētu harmonizēt. Vai šī izmaiņa tekstā, kā EBA iesaka un komisija pieņēma, tad kaut ko praktiski maina. Nē, praktiski tas tekstā neko nemaina, jo iestādēm, kas lem šos jautājumus pirmā līmeņa tekstā, banku eh, atjaunošanas eh, Regula dod iespēju noteikt vajadzīgo līmeni, tātad iestādē pēc saviem ieskatiem katrā atsevišķā gadījumā, un e, šī, šis procents var atšķirties no 8%. Nu, mums tagad jāvirzās ātri uz priekšu, parlamentam ir trīs mēneši. Mēs saprotam, ka iestādes grib uzreiz rīkoties tālāk un noteikt šos līmeņus, un tad ceram, ka parlaments nekavēs eh, šo tehnisko noteikumu pieņemšanu. Nu, tas vēl nav viss, kas notiks tālāk. Nu, kā komiteja zina, tad komisija jau ir ieteikusi tad juridisko nu, priekšlikumu, lai transponētu tēlāk. Nu, tas nozīmē, ka tas būs eh, pilns komisijas priekšlikums un arī padome un parlaments iegūs eh, pilnu likumdošanas eh, pilnu, eh, pilns, pilnvaras grozīt un komentēt. Nu, ceram, ka līdz gada beigām šis priekšlikums būs sagatavots. Mēs pavirzījāmies jau diezgan uz priekšu ar tehnisko līmeni, tātad nu, dalību valstu eksperti ir runājuši, nu, un tagad mēģinām atrast pieņemam kompromisu starp to, ka, par ko ir Eh, vispārējā eh, pasaules līmenī šī vienošanās par tilāku un kas būtu jādara Eiropas līmenī. Mēs domājam, kā jau es teicu, līdz šī gada beigām eh, sagatavot likumdošanas priekšlikumu. Nu, ceram, ka varēsim vienkāršot regulāciju. Nu, mēs nedomājam, ka bankām būtu jābūt diviem dažādiem standartiem. Tātad, uh, MRL Eiropas līmenī un tēlāk pasaules mērogā. Būtu eh, šeit jābūt eh, vienotam eh, standartam un ceram to izstrādāt līdz gada beigām. Tātad MRL un tēlāk ir tāds viens un tas pats mēķis un ceram, ka varēsim apvienot šos G20 un Eiropas standartus. Nu, tas ir arī viss, jo mans laiks ir beidzies. Paldies! Paldies! Man ir daži jautājumi, bet tos atstāsim debatēm. Tagad EBA lūdzu. Paldies! Paldies arī dalībniekiem! Eh, priecājamies šeit būt, eh, jo notiek darbs gan pie MRL standarta, gan arī pie tehniskiem standartiem. Eh, tad mēs esam iesnieguši jau pagājušā gada jūlijā vairākus standartus un pie citiem vēl strādājam. Mēs domājam, ka šīs ir vēl viens liels solis uz priekšu banku eh, režīma noteikšanā. Nu, kāpēc šis MRL ir tik svarīgs? Tāpēc, ka lēmēji iestādes tagad var galīgi izstrādāt savus, eh, savu politiku, eh, noteikt, lai noteiktu MRL līmenī bankām Dažos gadījumos mēs saprotam, kā politikas saskaņošana vēl gaida. Tā tad ir jāpieņem eh, vēl standarti, un mēs piekrītam komisijai, ka mēs gribam virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk un esam gatavi eh, palīdzēt ar visu, ko mēs varam šajā eh, izpētes nu, sagatavošanas periodā. Par grozījumiem, ko komisija ir pieņēmusi, par šiem standartu projektiem. Mēs piekrītam komisijai, ka tad negaidām nekādas praktiskas, praktiskas būtiskas izmaiņas. Mēs nenoteicām minimālās MRL prasības standartā, jo nu, uzskatām, ka ir vajadzīgi šie 8% gadījumā, ja iestādes ja bankas pašas resursi nav pietiekami, tātad bankai tas būtu jāņem vērā, un nu, mēs mēģinājām padarīt skaidrākus Eiropas Savienības noteikumus, bet nu, tagad eh, iestādes var eh, informēt eh, bankas, un mēs jau redzam, ka tas jau notiek. Tā tad varētu teikt, ka šeit nav nekādu būtisku izmaiņu salīdzinot ar mūsu sākotnējo projektu. Mēs arī apsveicam komisijas darbu pie tilak standartiem, piedalāmies tehniskajā sadarbībā un jau gatavojot savus tehniskos standartus un kritērijus, MRL mēs skatījāmies uz priekšu un gatavojam standartus, tātad, lai e, sistēmiski svarīgas bankas varētu ievērot minimālās e, tēlāk e, prasības un tajā pašā laikā arī ievērot MRL, jo ir svarīgi, lai bankām būtu viena prasība, kas ir jāizpilda. Un lielākā atšķirība starp tilāku un MRL ir tāda, ka MRL attiecas uz apmēram 7000 kredīti iestādēm uz eh, daudz lielāku iedzīvotāju daļu nekā tīlāk, tāpēc arī MRL ir vajadzīgs vairāk elastības. Tagad tiek uzdoti jautājumi par tīlāk ieviešanu. Šeit ir jautājums par to, eh, kā šīs tīlāk normas attieksies uz iedzīvotājiem, uz kuriem jau attiecas MRL. Nu, mēs dzirdam, ka ir dažas eh, praktiskas problēmas ar tīlāk ieviešanu ir jābūt tagad eh, panākumiem, nu, jādod skaidri norādījumi bankām, kas būtu jādara un kādas prasības ir jāievēro, lai bankas varētu sākt eh, plānot. Uz eh, nākamajiem gadiem, tātad pārējais periodu laikā, lai izpildītu noteiktās prasības, uh, Un vēl esam dzirdējuši bažas par to, ka ir jābūt iespēja noteikt MRL tādā veidā, lai iestāžu uh, mandāts būtu pietiekams, lai nodrošinātu banku uh, saglabāšanu. Šeit uh, ir jādomā vēl par mandātu. Un mēs plānojam vasaras eh, sākumā sagatavot atskaiti eh, par MRL ieviešanu, tā kā pašlaik šī ieviešana vēl ir ļoti agrā posmā eh, un starpgrupu jautājumi vēl nav svarīgi, tātad nu, mēs vēl nevarēsim apskatīt visus jautājumus, ko no nu mums prasa, bet mēs esam savākuši datus. Un Eh, esam arī izskatījuši politiku, ko eh, lieto Eiropas Savienības iestādes un arī tīlāk eh, uzraudzības iestādes Šveicē, ASV un citur. Un iesniegsim ziņojumu par vairākiem rādītājiem, tātad subordināciju, informācijas izpaušanu. Šeit jautājumi ir līdzīgi runājot kā tie, kas eh, bija apspriesti par kapitāla prasībām. Un eh, jautājums ir arī par to, kā, eh, iz, kā publisko to informāciju, kas ir saistīta ar MRL un svarīgi investoriem. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Kenigas kundze. Paldies! Es sākšu ar to, ka nu, secināšu acīm redzamo, tātad MRL noteikšana ir ļoti e, svarīga banku savienībā, un e, tāpēc es arī apsveicu iespēju šeit piedalīties un apspriest šo jautājumu. E, kāpēc efektīvs MRL standarts ir tik svarīgs? Ir jābūt situācijas risināšanas mehānismam, tātad ir jābūt um, iespējai, ka uh, tad, kad iestāde nolēmj, ka uh, banka, bankai ir uh, vajadzīga šī palīdzība, tad var šo palīdzību sniegt, nu pēc kā jau tas agrāk tika teikts, tad ir viss atkarīgs no tā, kā eh, katra eh, iestāde ietekmē vispārējo situāciju, un tā tad nav viena risinājuma visiem. MRL nav 8% vispārējais noteikums, bet eh, to šo rādītāju nosaka katrai bankai atsevišķi. Tātad mēs runājam par bankām, kas, uz kurām attiecas SRB un arī ir Dažas var būt pelēkajā zonā, tātad es nerunāju par visām bankām Banku Savienībā. Nu, šīm bankām varētu pieņemt, ka ir vajadzīga e, šī e, procedūra, kas tiks e, lietota, nu tātad tur 8% būtu loģiski. Nu, MRL noteikšanai ir eh, jānotiek pēc eh, procesa, kurš ir iepriekš eh, jau nolēmts, un pašlaik nu, standarts ir pieņemts, bet tas vēl nenozīmē, ka nākošā pirmdienā būs jau visi pārējie lēmumi, arī pārējie lēmumi vēl būs jāpagaida. Pašlaik tiek vākti dati no iestādēm un gatavoti lēmumi. Komitejas locekļi droši vien labi zina, ka komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu par MRL, un mēs sekojam darbam pie šī dokumenta pēdējo mēnešu laikā, un pašlaik nu nav vajadzības mainīt politiku, tāpēc, ka ir pieņemts šis jaunais standarts, mēs apsveicam to, ka deleģētājs akts padarīs situāciju skaidrāku par to, kā nosāk MRL, un eh, nu, šī skaidrība būs gan eh, iestādēm, gan arī nozarei. Komisija ir svītrojusi šos minimālos 8% svarīgām bankām un arī atsauci uz šo standarta ieviešanas periodu. Uh, Tam ir juridiski iemesli, bet eh, SRB lēmumi no tā nemainīsies. Nu, par eh, starptautisko situāciju. Eh, tā tad ir šis zaudējumu uz, uz, uzņemšanas kapacitāte, tas ir standarts, kurš ir izveidots. Tilāk ir līdzīgi mērķi kā MRL, bet ir noteikti, ir nedaudz atšķirības. Uh, ir vajadzīgi apmēram 16% no šiem riskantajiem aktīviem un 6% no kopējā. Bet eh, tātad 2022. gadā eh, pieaugs šis rādītājs līdz 18%. Es eh, gribētu teikt, ka pieliek tiks pielietots tieši tāpat kā lielākā daļa no standartiem, kas attiecas uz uh, lielajām uh, sistēmiski svarīgajām bankām, nu, gan tīlai, gan MRL, ir svarīgi, lai radītu iniciatīvas banku problēmu risināšanai, lai nodrošinātu, ka nekad nebūs tā, ka liela banka ir Eh, problēmās un atkal jādomā, eh, kā to glābt. Nu, šeit Eiropā nebūs nekādu sabiedrisku fondu pieejam bankām, kamēr netiek izmantoti vismaz 8% no kapitāla, nes eh, no pašu banku kapitāla. Mēs uzskatām, ka ir ne tikai iespējams, bet arī ir būtisks, lai MRL un TILAK būtu saderīgi. Ir jābūt arī vienādiem noteikumiem Eirozonā un arī pasaules mērogā. Tomēr ir jāievieš MRL tagad. Tāda ir mūsu juridiskā prasība, un tāpēc mēs nevaram gaidīt, kad eh, tīlēk ieviesīs Eiropas Savienībā. Nu, es arī neredzu nekādu konfliktu. Starp šīm divām sistēmām mēs sadarbojamies ar komisiju un ar citiem. Un pašlaik pieņemam MRL, pieņemam MRL lēmumus. Un arī iekļaujam galvenās eh, tīlēk eh, īpašības mūsu MRL lēmumos. Eh, tas būs viens no galvenajiem mērķiem šim gadam un tālāk. Un paldies, atvainojiet, ka es pārsniedzu laiku. Paldies! Jā, paldies. Manuprāt, tas bija noderīgi veltīt šo papildus laiku un dodu vārdu referentam Hokmārkungam. kungam. Paldies, paldies par visām prezentācijām. Tā maigi sakot, eh, šis ir tāds sarežģīts jautājums pēc būtības. Un es redzu arī atšķirīgo pieeju, ko izmanto EBA un komisija. Manuprāt, būtu labi uzklausīt jūsu viedokli par divām lietām. Pirmā kāda ir atšķirība starp šīm divām pieejām attiecībā uz MRL līmeni. Kurā no veidiem mēs nodrošināsim to, ka mums ir pietiekams MRL līmenis, kas ir nepieciešams BLIN procedūrai? Otrakārt, kā šie divi atšķirīgie pieeju veidi palīdzēs risināt problēmu. Attiecībā uz te, telak, kurš veids ir labāks, lai sagatavotos tīlāk izmantošanai, kam būs tiešāka ietekme uz bankām. Esmu sapratis, ka komisija šo 8% līmeni uzskata par nelikumīgu, bet vai tāpat uzskata arī EBA? Tas ir vēl viens jautājums. Protams, mums vēl būs jāapspriež šo deliģēto aktu, bet, manuprāt, vismaz man šie jautājumi būtu ļoti noderīgi turpmākās diskusijās. Paldies, Elīza Ferreira. Paldies Sākšu ar atzinību trim iestādēm, kas tikko, kuru pārstāvi tikko runāja. Visas procedūras e, centrā bija tieši e, gudri cilvēki, gudras iestādes, un tas tiešām ir ļoti nepieciešams, jo mēs šobrīd virzamies e, uz priekšu ļoti sarežģītā jautājumā, principā iepriekš neskartās teritorijās un atceros visu, ko esam pārunājuši ar referentiem un ēnu referentiem, cenšoties uh, atrisināt šo problēmu, ka banki pārāk liela ļautai bankrotēt. Un tagad, acīm redzot, ir nepieciešama likumdošanas akties un nonākuši tādos uh, jaunā teritorijā neskartā. Un tagad mums jābūt ļoti prasmīgiem un ļoti uzmanīgiem uh, lai neradītu nevēlamas sekas, neplānotas sekas. Un tas īpaši ir attiecināms uz to, ka tad, kad veicām aplēses par globālajiem, eh, globālo līmeni 8% apmērā. Mums galvenais mērķis bija nodrošināt, lai nākamajā krīzē nodokļu maksātāju nauda nebūtu nepieciešama, lai atbalstītu bankas, kas nonākuši grūtībās tas īsti nebija domāts, bet mēs to diskutējām, ka varētu būt nepieciešams visās iestādēs, neatkarīgi no to lieluma un biznesa modeļa, būtu nepieciešams šie 8%, jo mums nebija arī nekādu piemēru. Pat vēsturiskajā krīzes piemērā kas efektīvi būtu varējuši veikt Beldīnu ar 8%. Tāda piemēra nebija ne Eiropā, ne ASV. Līdz ar to šobrīd, manuprāt, mēs eh, pārējām īstenošanas eh, posmā un mums ir jānodrošina, ka mēs eh, darām pareizo lietu un nenonāksim situācijā ar neplānotu sistēmisku ietekmi uh, kas var rasties vai nu no sistēmiskas iestādes, kas bankrotē, vai no tā, ka mēs veikam bail-in eh, attiecībā uz nesistēmiskiem elementiem, kurus eh, iedzīvotāji uzskata par aizsargātiem kopumā. Tā kā ir vienlīdz bīstami eh, ne, nonāk situācijā, kad ir nekontrolētas bankrots sistēmiskai iestādēji, un e, kā bankrotē tādas konservatīvas e, biznesa modeļas, kur ir nepieciešams e, veikt bēlinu procedūru attiecībā uz parādu instrumentiem. Tas ir sacīts, lai piesaistītu jūsu uzmanību un visu šajā part procesā iesaistīto partneru uzmanību tam, ka ir nepieciešams atrast veidus, kā pieslīpēt šīs lietas, lai neradītu sistēmisku uh, Eh, problēmu, kas varētu apdraudēt visu struktūru, kur esam jau izveidojuši, un ka mums ir nepieciešams turpināt darbu. Konkrēti runājot, salīdzinot MRL un TILAK, eh, ir vairākas atšķirības, dažas ir eh, acīm redzamas, piemēram, kā tiek aprēķināti šie, šīs abas lietas, bet vēlētos norādīt, ka ir atšķirīgi pārējais periodi, un uh, Tīlāk e, tiks attiecināts tikai uz CIFIS, kamēr MRL uz visām iestādēm, un mēs runājam par sešiem tūkstošiem iestāžu Eiropā. Banku savienības iekšienē e, jāsaka, ka es e, aicināšu panākt izpratni par to, kas trūkst visā modelī kā tādā, un pieslīpēt tās lietas, ko esam jau izveidojuši, lai neapdraudētu esošo struktūru, jo mēs neesam gatavi e, iet tālāk un pieslīpēt vēl vairāk šīs lietas. Paldies komisijai par šo iniciatīvu, kas palīdz virzīt uz priekšu e, pirmā līmeņa lēmumu ievērošanu kas eh, eh, ka mēs atzīmēdzot panākumu konverģenci šobrīd, ka, ka viss ir jānodod eh, noregulējumu iestādēm, lai izlēmtu, kas ir atbilstoši emra līmenis. Un tad, kad laiks mums ļaus to darīt, atsatvenojas, ka mazliet pārsniedz atvēlto laiku. Paldies, ECR ēnu referentu neredzu, tad liberāļu vārdā Silvija Gulāra. Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Ļoti noderīgi, ka mēs varam vienlaicīgi uzklausīt gan komisiju, Kēnigs kundze, bet vēlos atgādināt, ka pirms pāris nedēļām parlaments apstiprināja manu ziņojumu, kurām formulēts jautājums par mūsu attiecībām ar starptautiskiem eh, eh, starptautiskām institūcijām, kas eh, nosaka noteikumus. Un šeit rodas atkal jautājums par to, kurš pieņem lēmumu. Un Ja finanšu stabilitātes padome ir pēdējais vārds, tad mēs parlamentu varam taisīt ciet, jo, cik man zināms, ir ministri, centrālie e, banķieri, bet neviena pilsoņu pārstāvi. Turklāt ar visu manu cieņu G20 un tās krīzes, e, darbībai krīzes laikā, šeit nekur neparādās nekāda demokrātija. Un mēs vienkārši automātiski uzklausām, ka ja tas nāk no G20, tad tas ir labi, bet viss, kas nāk uzskatīt eh, par svētiem rakstiem, visu, kas izriet no G20, te būtu pareizi. Kaut eh, Elīze jau to tikko norādīja, vai tas attiektos tikai uz lietojumu sfēru, vai mēs rīkosimies kā amerikāņi kuri atsaucas tikai uz atsevišķām iestādēm, vai mēs ņemam vērā citus atzinumus. E, Eiropas kontekstā tās nebija lielās bankas, e, kurām bija jāorganizē beilauts. Otra lieta, ko es vēlos sacīt, ir e, E, komisijai, ka ir jālasa teksti. Direktīvā skaidri norādīts, ka MRL um, piemērošana tiek interpretēta katrā gadījumā atsevišķi un lai e, dotu piekļuvu fondam. Tad, kad jūs norādāt, ka vajag palielināt skaidrību, tas nenozīmē, ka tad, kad ir izvērtēšanas rezerves, ka viens E, noteikums tiek tā tiek piemērots visiem. Pilnīgi noteikti jūs tā nedomājāt, un iespējams vēlāk mēs varēsim vienoties Un visbeidzot, vai šeit nav kāds nozīmīgs morāls skaitējums, apgalvojot, ka visas bankas, kuras ir izpildījušas zināmus nosacījumus, varēs piekļūt atrisināšanas fondam. Un atkal es domāju par Elīza Gunāras sacīto, kas noteikti nu, nenozīmē, ka līdz ar brīdi, kad jūs izpildāt nosacījumus, jums ir piekļuva fondam un šai, lai izvairītos no atgriešanās sākotnējā lauciņā. Katrā ziņā mums ļoti uzmanīgi jāizturas pret šiem aspektiem, neķersimies pie lietām, ko likumdevējs nebija vēlējies skart. Un jāpatur prātā, kā jāizvairās no nopietnas iet un smagas ietekmes uz mūsu ekonomiku. Mēs visi esam strādājuši, eh, bet nevēlamies panākt to, lai bankas nedarītu to, kas tām ir jādara. Paldies, Silvija! Eh, Filips Lamberts. Paldies, eh, labvakar visiem! Pirmkārt, es pilnībā piekrītu Silvijas tikko sacītējiem par FSB lomu, kas ierosina pamatstandards, bet tas dar tieši to ierosina, un likumdevējiem tad ir jālem, nevis otrādi. Jā, Silvija, tev taisnība, ka Francijas bankas varbūt nav prasījuši pārāk daudz Francijas eh, nodokļu maksātāju naudu, bet ASV nodokļu maksātāji eh, neizglāba AIG un Society General un eh, BNP Paribas nenonāca problēmas. Te nav franču nodokļu maksātāji, kur nav tik izmantot, bet nodokļu maksātāja nauda vienalga. Es uzklausīju komisiju ļoti rūpīgi. Jūs sacīja, minējāt divus argumentus. Jūs neklausāties, bet nu vienalga. Jūs pieminējat divus argumentus - juridisko un politisko. Manuprāt, juridiskais arguments tik bija uzrakstīts ļoti sīkā šriftā, bet politiskais arguments ļoti lielā šriftā. Uh, jo šeit viss ir politisks. Esmu vienkāršs cilvēks, neesmu jurists, bet es zinu, ka mēs likumdevēji uzrakstījām, ka ja vēlējāties piekļūt noregulēšanas fondam, ir nepieciešams bail-in attiecināt uz 8% no saistībām. Un tas ir ierakstīts likumdošanā. Vai jūs varat tiešām man apgalvot, ka jebkura sistēmiska iestāde, kurai nepieciešama noregulēšana, ne izmantos noregulējumu fondu. Neviens, eh, tam nav nekāda pierādījuma. Jūs zināt, ka jums būs sistēmiska iestāde, kurai nepieciešams noregulējums, viņi vērsīsies pie noregulējuma fonda. Un šādā gadījumā, protams, ka ir nepieciešama 8% MRL. Tas ir acīm redzami. Uh, Un es pat neesmu pārliecināts, ka jūsu tā sauktais juridiskais arguments e, izturēs vairāk kā 30 sekundes Eiropas Savienības tiesā, ja viņiem būs jāpalasa likumdošana. Tur rakstīts 8% bail-in, ja, lai piekļūtu fondam. Un likumdevēja vēlme un uh, likuma gars ir absolūti skaidrs. Tā līdz ar to jūs tādu juridisku spēlīti spēlējat, lai e, izpatiktu politiskajam spiedienam. Uh, Tā es eh, saprotu to, ko jūs mēģinat izdarīt. Tā kā, godīgi sakot, es atbalstītu EBA viedokli. Es neatceros, kuru vārdu Silvija izmantoja, eh, lai pateiktu, ka viņa šeit fantazē eh, nevis likumdošana. Nē, manuprāt, viņa precīzi raksta, ko mēs esam ierakstījuši likumdošanā, jo pa, palasot likumdošanas aktus ir tikai viens secinājums izdarāms. Vis, visur būs uh, eh, 8% vai vairāk no MRL. Uh, eh, varbūt vairāk, nevar būt mazāk. Varam skatīties katras bankas situāciju uh, atsevišķi, bet uh, tas nemainīs situāciju. Tā kā jūsu juridiskais arguments ir ļoti vājš. Attiecībā uz tīlāk. Labā ziņa ir tāda, ka ja mēs obligāti prasām 8% no uh, saistībām uh, attiecībā uz sistēmiskām bankām, tad uh, tas tādējādi tiks izpildīts arī tilāk uh, prasības. Tā kā izpildot vienu, mēs automātiski izpildam arī otru. Tātad, tādējādi mēs nošaujam divus zaķus ar vienu šāvienu. Tā ir laba lieta. Pēdējā lietā ir jau labi apgalvot, eh, ka mēs vēlamies, lai kreditori maksā nevis nodokļu maksātāji, bet neaizmirstiet, ka mēs tiešām uh, vēlamies, lai akcionāri maksātu, ja viņi dara stulbas lietas, vai viņu ieceltie uh, vadītāji vāji pārvalda banku, un akcionāriem tad ir jāmaksā, un tas ir labi. Mēs īstenībā nolēmām, ka uh, kapitāla pārpalikums var tikt izmantots MRL izpildēji. Un e, es uzskatu, ka mums nepieciešama CRD 5, ka, lai atbrīvotos no visiem saviem sarežģījumiem, mums ir jādomā par augstākām kapitāla prasībām, kas e, tiks e, uzskatīts kā leverage ratio. Nevis, kā Uh, šīs riska svērtie aktīvi. Ar to arī likšu punktu. Paldies! Es uh, aicinu palasīt Konstancijo kungu uzklausīšanas protokolu, kur, manuprāt, ir skaidrs skaidrojums uh, par to, kāpēc 44 un 45 atšķiras. Neredzu citu politisko grupu vēlmi runāt. Brīvā mikrofona procedūra tālāk. Balca kungs pirmais. Paldies, priekšsarētāji. Diskusijās e, e, šī šodienas sanāksme ļoti svarīga. Šeit ir runa gan par Banku Savienību, lai nodrošinātu, ka e, nodokļu maksātājs nākotnē nemaksās par banku bankrotu. Un šķietami tas tā ir, to es apzināti teicu. Runājot konkrēti par noregulēšanas iespēju bankām, Mums ir e, ar darbiem jāsako vārdiem. Un, ja mēs sevi uztveram nopietni un savus solījumus, tad mums ir nepieciešams bail-in e, sistēmas radīšana, kas ir noturīga pret krīzēm. Un tad ir nepieciešams pirmajā pīlārā 8% obligāti noteikti. Fakts, ka Eiropas komisija nepiekrīt EBA un uh, Eh, arī otras iestādes eh, eh, viedoklim mums ir nepieciešams tomēr izveidot uzticāmo banku noregulēšanas sistēmu. Līdz ar to vēlos formulēt dažus jautājumus šodien. Pēc tam, kad daudzi kolēģi ir ļoti daudz gudras lietas pauduši. Pirmais jautājums komisijai. Vai komisija noregulējuma iestādes uh, plāno tad aprīkot ar papildus iespējām, lai varētu īstenot otrā pīlāra MRL prasības. Otrakārt, attiecībā uz subordināciju. Kāda ir komisijas, bet arī EBA un SRB viedoklis attiecībā uz to, ka otrā pīlāra MRL prasības obligāti vēlas subordināciju. Un kā tas atspoguļojas saistībā ar likumdošanas prasībām. Un pēdējais jautājums. Tīlāk pieļauj 3,5% izņēmumu iespēju no subordinācijas, ja līdzīgi lemj arī noregulējuma iestādes. Kā komisija skatās uz e, šādu tiesību iekļaušanu likumdošanā? Tie ir visi mani jautājumi. Paldies! Paldies, Pervanša Beres. Paldies, priekšsēdētāji, paldies mūsu trim viesiem un eh, viņu ievadu šajā diskusijā. Man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, eh, komisija gan apgalvo, ka tā nāks klājā ar jauniem priekšlikumiem tēlāk sakarā, un eh, konsekvences ziņā Tomēr rodas jautājumi, jo kāpēc eh, gan abi, abus tekstus nevarēja salikt paralēli, kurš tad būs svarīgāks par otru? Un šis ir gandrīz vai jauns, eh, naivs jautājums, ko es uzdodu, bet mēs redzam, kā bija ir ļoti spēcīgi kopā saistīti, un ir saprotams, ka mēs abus eh, ar abiem kopā nestrādāsim bet iespējams, ka mēs eh, ķer, strādāsim pie tīlākā, lai izvairīties no mrel radītajām grūtībām. Un kā tagad mēs eh, panāksim to, ka tas, par ko vienojamies šodien, tiks ņemts vērā tad, kad Eh, stāsies Eiropas Savienībā spēkā tilakus komisijas priekšlikuma pamata. Otrkārt, 8% gadījumā komisija skaidri norādīja, un es dzirdu arī sarunu vedēju sacīto gan juridiskā, gan politiskā ziņā par to, ka 8% ir jāskata katrā konkrētā gadījumā un nedrīkst kļūt par uh, nepārkāpjama noteikuma. Un gribētu dzirdēt arī, kādas domas ir padomēji par to. Un trešais jautājums, kas nekāda eksplicīti nav izskanējis, ir jautāt komisijai vai mūsu galvenās vai vienas no grūtībām neslēpjas tajā, kā Rīgas nedarbojas tā, kā mēs to bijām iecerējuši, jo e, viss tika paredzēts it kā būtu izvēle starp patrisinājumu likvidāciju, bet patiesībā likvidācija ir daudz dārgāka politiska izvēle nekā tā, ko e, likumdevējs varēja mm, uzlikt uz papīra. To nevienmēr var kvantificēt juridiski, bet patiesībā tas ir ar ārkārtīgi lielu ietekmi uz mūsu diskusiju par 8% līmeņu piemērošanu. Un kā um, rīkoties attiecībā uz šo risku, kas, manuprāt, netika e, pietiekami ņemts vērā, jo kad tika likumdošana rakstīta, mēs e, reāli nebijām aprēķinājuši, kā tas iedarbosies uz bankām. Un realitātē šāda likvidācija ir ārkārtas gadījumā iespējama. Paldies, Svenis Kīgo! Thank you. First... Uh, Jā, paldies. Es vēlētos e, izmantot šo iespēju, lai pateiktos Elīzai par visu labo sadarbību šo gadu laikā Pat arī, ja mēs e, esam strīda atšķirīgās pusēs, kā šodien, es atzinīgi vērtēju e, šo gadu laikā uzticēšanos un labo sadarbību, un zaļo vārdā vēlētos sveikt e, Pervanšu Berešu kā, labo, kor, kā jauno koordinātori sociāldemokrātiem, un ceru, ka šī sadarbības vēlme, kas ir bijusi šai komitejā starp politiskajām grupām, turpināsies un novēlu uh, visu labāko uh, darbam Portugālē ar Centrālo banku. Ceru redzēt uh, jūs atkal un, protams, atzinīgāk vērtēju jūsu iespēju nonākt publiskā amatā, nevis lobby organizācijās. Paldies par jūsu darbu! Bet eh, tālāk par šo konkrēto jautājumu. Ir nepieciešams dažas lietas pateikt eh, ļoti skaidri, un es vēlētos eh, pastāstīt par savu skatījumu, kas ir tāds simboliskāks varbūt šai situācijā. Parlaments nobalsoja par balca ziņojumu, kas bija kā kompromiss attiecībā uz to, ko darīt šobrīd ar finanšu likumdošanu pēc šādām sasteigtām reformām ne viss ir ideāli, to mēs zinājām, bet mēs neprasījām deregulāciju eh, par vaināšanu, mēs tā vietā prasījām stiprināšanu. Tur, kur ir nepieciešams kaut ko pielabot, eh, skatījāmies, kur ir kādi trūkumi, kur ir kādi pārslogojumi, varbūt dubultais regulējums vai kas tam līdzīgs. Tā bija līdzsvarota nostāja, bet tas, ko mēs redzam šobrīd, ir atšķirīgos e, viena teātra posmos ir sistemātiska vājināšana. Un biju zināmā mērā šokēts par komisijas konferenci pēc konsultācijas, e, kur mēs piedalījāmies, jo tas neizklausījās pēc e, līdzsvarota kompromisa. Es runāju par to, ko komisija uh, prezentēja kā priekšlikumus eh, pēc eh, konferences, bet gan par, par izklausīties pēc vienpusīga vēlmju saraksta. Un tagad, kad runa par bankām, kur pieminēja jau vairāki runātāji pirms manis, mēs zinām, ka padomē ne jau visi uzskata, uh, tie, ka mums ir taisnība. Bet pamatā, lai Bēlīna ir spēcīga kapitāla prasības, uh, Un nu, vai tas ir labākais veids tirgus ekonomikā, kas balstās uz privātām bankām? Mēs uzskatām, ka ja mums ir privāta banka, privātas bankas, uh, pat pēc šādas krīzes, viņiem ir jāspēja, pa, jāspēja pašiem tikt galā ar saviem riskiem, jo savādāk tas neatbilst uh, tirgus ekonomikas pamatnoteikumiem. Un tagad runa ir par vairākiem posmiem, kur vairākas dalībvalsts prasa um, mm, vainot standartus. Uh, Un tagad vairāki svarīgi spēlētāji, tā skaitā SRB un komisija, kas eh, attiecībā uz 8% minimālo prasību piemērošanu eh, šobrīd ir gatavi eh, piemērot atkāps. Tam ir jābūt minimālajam emra līmenim, jo savādāk nav loģikas te visā. Tagad dalībvalsts kā Itālija un Francija padomē spiež uz to, lai uh, katrs gadījums tiktu skatīts atsevišķi, un ka 8% jābūt kā izņēmumam, nevis kā minimumam. Un komisija ir atbalstījusi e, viņus savā šaurajā juridiskajā interpretācijā izdotajos standartos. Un tagad lielais jautājums ir tas, kā parlaments pozicionēs sevi. Vai tā būs daļa no uh, kustības, kas vērsta uz vaināšanu, atbalstot atsevišķas ieinteresētās puses, ja arī mēs stingri noturēsim savu pozīciju, kas nozīmētu, ka 8% kapitāla prasība ir minimums, kas ļautu bankai droši darboties vienotajā tirgū kā privātai bankai. Tas, manuprāt, ir īstais jautājums. Mums nevajadzētu e, zāģēt zāru, uz kuras sēžam, respektīvi SRB, bet atbalstīt SRB šajos. E, grūtajos laikos, eh, lai pārliecinātu, eh, ka 8% ir nepieciešams minimums. Paldies! Thank you. Paldies! Eh, un man ir arī daži jautājumi, ko es gribētu uzdot jums par šo. Jo, nu, es par šo analīzi es īsti nepiekrītu, bet nu tagad nav varbūt laiks debatēm, to varētu būt eh, nu, citā reizē šī diskusija, kad mēs eh, interpretējam likumdošanu, bet man ir jautājums komisijai par darbu pie eh, telak un kā jūs skatāt aptvērumu kā izskatā cilvēku aptvērumu, un nu, īpaši mēs, eh, tas ir mums eh, svarīgs jautājums. Un tālāk eh, otrs jautājums Kēnīgas kundzei. Jūs teicāt, ka SRB pašlaik neredz vajadzību mainīt eh, politiku pēc šī deleģētā akta. Nu, es iedomājos, ka jūs domājat, ka pēc izpētes eh, perioda beigām šis akts stāsies spēkā. Nu, tad, ko jūs redzat, ko jūs domājat ar to, ka tātad šis deleģēta, vai šis deleģētais akts jūs prāt saskan ar uh, SRB politiku. Nu, šeit būtu jābūt skaidrībai, jo es saprotu, ka deleģētājs akts ir daļa no normatīvajiem aktiem, nu, kas eh, precizē, kā būtu pielietojami panti, nu, un šeit visām institūcijām ir jābūt vienprātībai par to. Uh, kā normatīvos aktus pielietot. Tad es gribētu jautāt, jūs teicāt tātad par šiem 8%, ka tos prasīs, vismaz 8% tos prasīs no lielākajām bankām. Nu, ko jūs domājat? Vai jūs domājat visas bankas, eh, ko pārziņ šī uzraudzības iestāde? vai tas ir domāts konkrētāk. Tas arī ļoti svarīgi, jo komisija e, šeit groza deleģēto aktu, e, un tur tiek mainīta atsauce uz pāntu, nu tam ir juridiska nozīme. Un tā ir e, nu, svarīga informācija. Un beidzot par vienādiem spēles noteikumiem Eirozonā, Eiropas Savienībā un arī pasaulē. Tas ir jautājums visām institūcijām. Nu, šie divi instrumenti ir atšķirīgi un tilāk, lai cik tas paradoxāli nebūtu, ir mīkstāks, bet mreli ir stingrāks un tomēr tie nepārklājas savā starpā. Tā tad ir divi dažādi instrumenti un ir jautājums arī par otro pīlāru, un te ir svarīgi, kā mēs varētu saskaņot šo mehānismu, lai tas būtu saprotams, lai nebūtu vienkārši divu kritēriju pārklāšanās, tātad kā jūs iedomājaties šo papildus prasība, kas ir jāiestrādā normatīvies aktos, nu ņemot vērā arī šo otro pīlāru. Vai varētu izveidot vienkāršu mehānismu, kas nodrošina gan stabilitāti, gan vienādas noteikumus. Tas tāds vispārīgāks jautājums. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! Ir vairāki jautājumi. Sāksim ar Hegmarka kunga teikto. Mēs uzskatām, ka EBA ieteiktais standarts e, tātad un e, nu, jautājums par to, vai tas varētu e, būt apstrīdēts tiesā. Nu, komisija neatrāda šādu juridisku risku, bet nu, tagad par uh, saturu, kaut kas ļoti svarīgs, eh, lai nebūtu nesaprašanās, tad vienosimies par diviem jautājumiem. Pirmkārt, šis minimālais eh, MRL 8% un eh, šis minimālais Beilin 8%. Tātad Eiropas komisija, un es ceru, ka parlaments arī nedomā ieteikt mainīt šo minimālo saistību procentu, minimālo pasīvu procentu 8% eh, pirms pieejas eh, stabilitātes fondam, nu mēs neplānojam to samazināt. 8% MREL runājot par komisijas ieteikums vērtējumu. Jā, nu mums ir ieteikums vērtējumi, varbūt ne visos gadījumos, bet ir. Un tātad no 30 gadījumiem, ko mēs izskatījām, tikai trijos bija vajadzīga rekapitalizācija par šiem astoņiem procentiem MRL kā minimālo. Tātad šis minimālais 8% eh, MRL ir eh, pamatots uz eh, faktiem, nu nav šeit eh, tas tāpat vaļīgi izdomāts, un tāpēc es domāju, ka ir jābūt iespējai arī lietot elastīgi šo noteikumu. Tātad par šo 8% minimālo emerālu tas ir cits jautājums nekā minimālie 8% pirms iejaukšanās uh, Eh, Balca kungs eh, runāja par 3,5% eh, dalību valstis nu, cīnījās smagi par šo, un mēs to gribam ieviest arī komisijas priekšlikumā. Ieviesīsim arī otrā pīlāra prasības, jūs tās redzēsiet komisijas priekšlikumā, tas ir ļoti svarīgi. Gulārkundas teiktais Tātad tas ir FSB e ieteikums, nu, kuram nav normatīvā akta spēka, un tāpēc komisija izstrādās priekšlikumu, kā Eiropas Savienības likumdevējiem, tātad parlamentam un padomē būs jāpieņem uh, normatīvais akts. Nu, šeit eh, šī demokrātiskā procesa daļa ir ļoti eh, svarīga. Tad, tad ir likumdošanas priekšlikums un ieteikmes novērtējums. Vēl Berezkundzes eh, teiktais mums ir vajadzīgs. Emrelu šodien to Kenigundzes kundze arī teica. Līdz 17. gadam ir jāievieš telak, nu mēs ceram, ka uh, E, šie divi mehānismi tad varēs darboties e, kopīgi. Es ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem, atvainojiet, ka tik ilgi. Paldies, Ebijā! Paldies! par 8%. Un šeit svarīgākais es gribētu uzsvērt arī to, ko teica komisija un SRB. Mēs negaidām, ka komisijas grozījumi mainīs MRL politiku, kas ir pieņemta. Tad, tad no SRB neredz vajadzību mainīt politiku, un mēs arī eh, domājam līdzīgi. Eh, un arī citas iestādes par FSB lomu mēs piekrītam komisijas teiktajam. Ja mūsu mandātus ir noteikuši likumdevēji, un mūsu iestādes arī piedalās šajās FSB diskusijās, bet likumdošanas mandāts skaidri nāk no parlamentu un padomas par jautājumiem, kas attiecas uz Emrelu un Telaks sadar, sadarību, ir noteikti tātad tie paši mērķi, ja nu bankām būtu ļoti grūti, ja būtu divis, eh, divas dažādas prasības ar vienu mērķi, bet eh, nu, dažādiem tehniskiem rādītājiem. Tāpat būtu jābūt arī noteiktam, noteiktiem vienādiem spēles noteikumiem attiecībā uz MRL lietošanu, un nu, daži runātāji arī minēja par to, vai ir iespējams vienkāršot šo sistēmu. Nu, varētu būt, ka e, tālāk ieviešanas gaitā var e, vienkāršot, piemēram, tehniskos standartus var mainīt, un mēs noteikti meklēsim, kā to darīt, e, kad komisijas priekšlikums būs gatavs. Paldies! Paldies, Kenīgas kundze. Paldies. Nu, viens teikums, un tad es atgriezīšos pie iepriekšējā runātāja teiktā. MRL ir galvenais mehānisms, kas ir noregulējumā iestādēm lai regulētu banku situāciju. Mēs domājam, ka var teikt, ka šeit ir lēmums, kurš ir atkarīgs no tā, cik kurai bankā ir vieta, eh, svarīga vieta sistēmā un eh, ir katrā gadījumā atsevišķs lēmums. Un eh, parlamentam un arī regulēšanas iestādēm ir jābūt iespējai noteikt MRL tā, lai tas darbotos par e, politiku, kāpēc mēs neredzam iespēju to mainīt. Bija daudz diskusiju par to, vai 8% un šī 4 gadu termiņa svītrošana ir būtiskas izmaiņas vai nē. Nu, mēs cieši strādājam e, e, pie šī EBA projekta un sekojam tam līdzi un domājam, ka nu, būtiski izmaiņu šeit nav. Uh, jo šiem 8% tas jau ir par jūsu otro jautājumu. Domājot par šiem 8%, mēs eh, šeit eh, turamies stingri pie SRB, bet varētu būt eh, tā, ka atšķiras nepieciešamās summas, tātad reizēm šie 8% varētu nebūt eh, īstais eh, skaitlis, bet nu šeit mēs runājam par pašām svarīgākajām bankām. Tā tad ir dažas ne eh, eirozonas iestādes, banka iestādes, jeb GASIP, un arī šo iestāžu uh, nozīme daudzos gadījumos eh, atšķiras. Eh, dažas ir svarīgas un dažas eh, nav tik svarīgas. Tātad mēs domājam, ka daudzām bankām, lielākai daļai banku būs vajadzīgi šie 8% un varbūt varētu labi. Tas būtu labs priekšlikums sākt ar šiem 8%. Un eh, beidzot, eh, kāpēc eh, šie vienādie spēles noteikumi, nu, mēs skatāmies arī uz to, ko dara citas regulējošās iestādes, tad nu, bankas atrodas konkurencē Eiropas Savienībā savā starpā un arī starp dalībvalstīm. Nu, skatoties Telek un Emrel, mēs redzam, ka ideja ir vienāda lai būtu iespēja atrisināt šo banku situāciju. Nu, te ir arī bijušas starptautiskas diskusijas gan par subordināciju, gan arī par to, kā uh, sadalīt šo MRL. Nu, es domāju, ka mazajām bankām varbūt nevajag šos 8% bet eh, lielajām te būtu, jā, domājot par lielajām te būtu arī jāpārdomā eh, šī MRL vērtība. Un mēs eh, šeit strādājam pie regulas. Nu, pārējās banka, par pārējām bankām mēs domājam tā vispārīgāk, ne tik konkrēti. Paldies! Paldies! Es gribētu pateikties eh, runātājiem par ieguldījumu eh, mūsu debatēs. Un eh, nu, sarunas vēl turpināsies, un tad tiks pieņemta nostāja par šo deleģēto aktu. Es nezinu, vai referents gribētu kaut ko teikt vai nē. Nē, es domāju, tā bija laba uzstāšanās un nu, ir varbūt nedaudz sīkāk vēl jāskata, kādas eh, ir atšķirības, bet nu, vispār mēs šo diskusiju varam pieņemt. Paldies! Eh, paldies! Tātad varam beigt šo darba kārtības punktu un pāriet uz nākamo. kas ir EFRAK valdes priekšsēdētāja iecelšana. Es gribētu apsveikt Žanpolu uh, Gozēsu. Priecājos jūs šeit redzēt šajā komitejā, kur jūs tik uh, svarīgu lomu pildījāt daudzus gadus, un, kā jūs zināt, Gozēsa kungs ir kandidāts ko komisija ir ieteikusi EFRAK valdes priekšsēdētāja amatam. Tagad pēc noteikumiem mums ir tātad noklausīšanās ar kandidātu un balsosim šodien jau par viņa kandidatūru. Tagad es jums došu vārdu uzreiz, un tad pēc tam uzdo, arī jūs, jums uzdos jautājums komitejas locekļi Žanpolu Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Ar zinām satraukumu es uzstājos šajā sēžu zālē un tajā redzu pazīstamas sejas dzīve tā, un liktenis tā vēlējās, ka pēc desmit e, gadiem darba Eiropas parlamentā un ekon komitejā un pēc diviem drīkstās gadiem es atļāvos piedāvāt eh, savu kandidatūru EFRAK vadībai. Šī kandidatūra ņemot vērā to, ka man nav bijušā kolēģa un drauga Volfa Klinca prasmes eh, un zināšana bija pārdroša, bet es domāju, ka ar jūsu atbalstu es varēšu virzīties pa šo ceļu. Iespējams, ka mana ekonomiskā un juridiskā izglītība un arī profesionālās zināšanas varēs palīdzēt. Es biju savā laikā pasniedzējis universitātē, pasniedzēju politiku un tiesību zinātnes, esmu bijis advokāts Parīzes tiesā, pēc tam uh, advokāts um, augstākajā tiesā un eh, karjeras beigās biju kā vienas no bankām padomas loceklis. 2007. gadā viņš gan nebija vēl pensijas vecumā, bet pārtrauca profesionālo darbību, lai koncentrētos tikai uz savu Eiropas Savienības deputātu darbību un vietējā mēroga darbību. Es biju 30 gadu garumā ļoti nelielas uh, Eh, pašvaldības mērs eh, Normandijā. Pašvaldība ir tik neliela, ka iedzīvotāju skaits liek smaidīt visiem, kas par to dzirdam. Tāpat man bija tas prieks un gods būt par tautas partijas koordinatoru no 2007. līdz 2014. gadam ikonu komitejā. Un Esmu sadarbojies gan ar savu, eh, taiskaitā ar savu draugu Burkhārdu Balcu, piedalījos arī darbā pie vairākiem svarīgiem dosjē, pie diviem pirmajiem noteikumiem par kredītreitinga aģentūrām, pie tekstiem par Eiropas semestri un citiem. Bet skaidrs, kā EFRAK pieprasītās dom kompetences ir iespējams plašākas nekā manis piedāvātās. Bet uh, EFAK, kas tika organizēts pēc Filipa Mežstata iniciatīvas, un EFRAK vieta ir mazliet īpaša, ja mēs skatām statūtos, tad daudz nav precizēts, un tomēr tas kalpo kā savienojuma punkts un strādā sabiedrības interesēs, jo viena no EFRAK īpatnībām ir tā, ka EFRAG sastāv vienlaicīgi no iesaistītajām pusēm, ja stakeholderiem, kā mēs sakām Briselē, no vairāku valstu normalizatoriem un priekšsēdētāji, kas neietilps ne pie vieniem, ne pie otriem. Eh, un varbūt šī inovācija tika ieviesta pēc Filipa Meistata ieteikuma. E, šeit es nerunāšu par standartiem, kas tiek skatīti, man nepiemīt nekādas leģitimitātes to darīt, jo EFRAK, kā jūs zināt, sastāv no vairākiem līmeņiem, no tehniskās komitejas, kas ir īpaši specializēta no e, padomes un EFRAKā rīcībā ir kompetents tehnisks personāls šajās ļoti specifiskajās jomās. Bet es gribētu vairāk runāt par to, kāda ir manā uh, eh, uztvere par EFRAK priekšsēdētāju darbu. Šajā jaunajā organizācijā ir nācies sekot, lai dažādi kompetenci līmeņi eh, varētu funkcionēt saskanīgā veidā. Un ar direktoru palīdzību, jo ir, ir ģenerāldirektors, dot iespēju EFRAKam pilnībā īstenot savu konsultatīvo lomu attiecībā starptautisko grāmatvedību standārtu ieviešanu, pilnībā apzinoties šo darbu. Pastāv iespēja darīt vēl labāk, lai Eiropa varētu veiksmīgi ieviest izvēlētos standartus. Eiropa izvēlējusies ir nevis veidot savu standartu, bet pieņemties bez sagatavotās normas. Un Eiropai ir jādod iespēja likt sadzirdēt savu balsi, lai standartizācija, kas notiek, atbilstu vienlaicīgi gan tiem principiem, pēc kā valdās, vadās grāmatvedība Eiropā, gan arī, lai šie standarti ņemtu vērā Eiropas specifiskās vajadzības. Un, manuprāt, priekšsēdētāja loma ir sekot tam, lai šīs vadlīnijas tiktu patiesi īstenotas. Tāpat jāsako tam, lai ietekmes izpētes, kas sev ir parādījušas kā apmierinošas, vairāk ņemtu vērā makroekonomiskās eh, sekas standarta ieviešanai, kā arī lai šo grāmatvedības metožu sekas eh, uz eh, finanšu stabilitāti tiktu pienācīgi ņemtas vērā. Mēs redzam, ka atsevišķas kvalifikācijas varētu būt kādi eh, nevis stabilizējoši, bet krīzi veicinoši elementi. Lūk, šie ir uzdevumi, pie kuriem būs jāstrādā EFRAK priekšsēdētājiem. Tāpat ir būtiski ņemt vērā sabiedrības intereses. Filips Meistats savā ziņojumā bija strādājis pie vairākiem elementiem šādai apziņai, un mums pilnīgi noteikti kritēriji ir jāpadziļina, un jāņem vērā e, šo elementu ietekme. Bet, lai būtu e, labāk kā izpratne par sabiedrības interesēm ir nepieciešams tāds partners kā Eiropas parlaments. Es, trīs aģentūras ir ar novērotāju statusu padomē, bet, manuprāt, ir svarīgi, lai konsensu klēšana, kas ir nepieciešama, lai būtu ar svaru starptautiskā līmenī, būtu realitāte. Man iepriekšējā uh, funkcija šajā komitejā deva iespēju man personiski uzturēt kontaktus ar aģentūru trim priekšsēdētājiem, un es ceru, ka es varēšu šīs labās attiecības izmantot turpmāk, lai darbs noritētu saskanīgāk šajās trīs aģentūrās ECB un EFRAKā. Parlaments savukārt ir būtisks elements Un jūs esat pieņēmuši Stolojana ziņojumu, tas tiks skatīts jūnija plenārsēdē, un tajā ir daudz ārkārtīgi būtisku aizrādījumu, ja es varu par tiem lemt. Katrā ziņā e, es ņemšu rūpīgi vērā šos aizrādījumus. Tāpat arī es gribētu skaidri norādīt šeit, ka Es vēlos, un tā, ne tikai es, bet institūcija to vēlētos veidot ar parlamentu vairāk nekā agrāk, uzticības un tuvas diskusiju sadarbības saites. Konkrēti tas nozīmē periodiski organizēt vai nu pēc efraka, vai pēc eh, parlamentāriešu pieprasījumu un konkrēti. To grupu, kas seko šiem jautājumiem, pieprasījām veidot eh, darba un organizēt darba sanāksmes pār jautājumiem gan tiem, kas tiek skatīti, gan kas būtu jāskat nākotnē, jo EFRAK loma ir ne tikai rīkoties reaktīvi, bet arī proaktīvi. Tas nozīmē skatīt jautājumus pirms uh, E, par tiem sāk interesēties citi, lai mēs varētu izsvērt to darbību un nevis sagaidīt, kad likmes jau ir um, saliktas un tikai pēc tam par to domāt. Katrā ziņā esmu gatavs sākt pirmo darba sanāksmi ar attiecīgajiem deputātiem koordinā, <clears throat> koordinēšanai. Esmu koordinatoram statusā apguvis prasmi sadarboties ar da, visu grupu pārstāvjiem, un esmu pārliecināts, ka arī jaunajā ietvarā tikpat koleģiāls darbs un sadarbība ar Eiropas parlamentu varētu no ritēt. Lūk, to es vēlējos jums sacīt savā ievadrunā, un tagad esam gatavs atbildēt uz jautājumiem, kuri, es ceru, nebūs pārāk eh, nejauki. This, say, Paldies par šo lielisko uzstāšanos. Nu, tas, tā ir tā daudzsološa iespēja sadarboties, un eh, tad arī EFRAK ir aktīva loma. Tagad runātājiem es lūgtu ievērot eh, laiku 4 minūtes katram, jo ir jau kavējām un ir balsojums jau beigās Hervāls kungs. Paldies, priekšsēdētāji, eh, godātais Žanpol, es vēlētos atklāti atzīties ka šodien šajā uzklausīšanā nevaru būt eh, neitrāls, eh, jo mēs jau daudzus gadus esam draugi un daudz eh, esam sadarbojušies šo gadu laikā. Un atpazīt to, cik labi mēs pazīstam viens otru, var pēc tā, ka visi jautājumi, kurus es sarakstīju sev uz lapiņas, tu jau savā prezentācijā esi atbildējis. Īpaši man patika tas, ko tu sacīji par attiecībās ar parlamentu. Es pat eh, ne, nebūtu varējis neko citu labāk iedomāties. Bet man ir vēl viens papildus jautājums, jo tu pavisam īsi eh, runāji par to ierobežotā laika dēļ. Tu sacīji, Eiropai ir saprotamāk jāizsakās eh, starptautiskajā līmenī, tā skaitā attiecībā uz konkurētspējas standartiem. Uh, Varbūt attiecībā uz to varētu precizēt vai tālāk paskaidrot šo nostāju, jo man tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem eh, tuvākajos gados. Par to es būtu ļoti pateicīgs tev, bet man liels prieks redzēt tevi šeit kā kandidātu šodien, un es domāju, ne, ne tikai es eh, personīgi tā domāju, bet visa manis pārstāvētā grupa. Paldies! Euh, je, je disais que Es sacīju, ka Eiropā ir jārunā spēcīgākā balsī, tas attiecas ne tikai uz tehnisku sadarbību ar ISB, bet arī ir nepieciešams katalizēt atšķirīgas Eiropas nostājas tādā veidā, lai veidotu spēcīgu konsensu. Un Eiropai būtu ļoti nevēlam tas, lai EFRAK dotu padomus komisijai, kas tie doties pieturētos vai ne, un Eiropā būtu atšķirīgi viedokļi par būtiskiem jautājumiem, un tāpēc mūsu darbs visām EFRAK eh, ir, lai mēs varētu panākt visplašāko pamatu nostājām, kas ir pieņemamas starptautiskā līmenī. Un tāpēc proaktīva rīcība dod iespēju anticipēt diskusijas un līdz ar to arī anticipēt pretrunas vai domstarpības, eh, kas varētu mm, izrādīties kaitējošas Eiropai. Bet, cik man zināms, komisija ir izlēmusi rīkoties eh, tā, lai mums būtu svars, un tāpēc efraka daļēji tika grozīts, protams, eh, nemazinot nozīmi tam darbam, kas tika paveikts iepriekš. Bet eh, tandēms prezidents, ģenerāldirektors, tam ir jādarbojas labā harmonijā. Šeit nav varu konkurences Un šorīt es runāju pa telefonu ar ģenerālu direktoru, viņš ir Anglis no Anglijas, un es sacīju vienīgā konkurence, kas e, pastāvs un sacensība, kas pastāv starp mums, ir noskaidrot, kurš labāk un ātrāk apgūs otras puses valodu. Tas nozīmē, ka uh, EFRAKam ir jābūt institūcijai, kas tiek vienoti un harmoniski vadīta. Paldies par Vanša Bēresa. Eh, paldies priekšsēdētāji, paldies Žanam Polam eh, Gozesam par uzstāšanos eh, šajā sakarā un esmu ļoti gan, gandarīta tiekoties ar jums savā jaunajā koordinatora, ko, e, koordinatora samatā no Eh, sociāldemokrātu grupas. Man ir daži jautājumi jums. Pirmais, EFROK mēs zinām jau kādu laiku, un mēs arī EFRAK, eh, kā jūs aprakstījāt, ir Eiropas eh, valsts virzītājs ISB instancēs, bet nereti man ir nācies dzirdēt arī par pretēju dinamiku EFRA kā ISB advokāts Eiropā. Kā uh, panākt to, lai meistāta rekomendācijas tiktu patiesi īstenotas? Otrais jautājums. Ko jūs domājat par savu izvirzīšanas procesu un uh, trūkumiem? vadībā in, eh, tā institūcija, kuru cerams jūs sāksit vadīt. un komisijas lomu šajā lietā. Un tālāk, kad jūs norādāt, ka vēlaties ņemt vērā Eiropas intereses, mēs saskaramies ar uh, visai karstu aktualitāti EFRS 9 un Eiropieši vēlas zināt, kā tas atbalstīs investīcijas ilgā termiņā. Vai jūs domājat, ka nosacījumi, ar kādiem EFRAK izvērtēja šo piedāvājumu, EFRAK e, rīcībā bija visi elementi. Man būtu vēl citi jautājumi, bet tomēr es došu jums iespēju atbildēt e, citādi, tas būtu pārāk frustrējoši. Paldies priekšsēdētāji, jo man jūs esat uh, Eh, vēl aizvien ekonu komitejas priekšsēdētāja eh, no mana pirmā mandāta, bet par eh, tagad ISB runājot. Ja mēs runātu zem četrām acīm, es varbūt jums sacītu, ka kandidāti izvēli virzījā. Uh, Uh, vajadzība pēc lielākas neatkarības attiecībā pret ASB. Tas nenozīmē sliktas attiecības, bet to, ka ik viens aizstāv savu viedokli. Un mana pārliecība, un es ceru arī darba grupas pārliecība, ir tā, ka Eiropas intereses ir jāizstāv pienācīgi. Par ietekmes eh, izpētēm runājot, es tās garām ejot pieminēju, bet iespējams, ka uz šo brīdi un tāpēc, ka tas nav pietiekami precizēts pieprasījumos, ietekmes izpētes varētu likties nepietiekamas. Tāpēc es uzskatu, ka jāņem vērā ir arī makroekonomiski elementi un vairāk un tālāk ir jāiet uh, iespēju izmantošanas ziņā. Es nesaku, ka EFRAK ir jānodarbojas ar politikas taisīšanu, bet būt ar eh, padomnieku lomu ir gan vienlaicīgi to, kas, kam jānotiek, bet sniegt atzinumu un iespēju, jo ir pilnībā uh, pārvaldība par kādu dosieju ir uzklausītas visas puses, un es šādu metodi arī vēlētos vē, turpināt virzīt tālāk ar direktoru atbalstu. Uh, Paldies! Lukas kungs, paldies! Tad, tad es runāšu kolēģi vietā, kurš nepiedalās. Tad, tad paldies, Gazēs kungs, ka jūs esat šeit klāt. Un mēs, tad es domāju, ka jaunā efraka priekšsēdētāja iecelšana būtu ļoti vērtīga, jo no organizācijā pašlaik priekšsēdētāji nav jau ilgu laiku. Un eh, tā tad eh, ieteikums eh, ir vienbalsīgi atbalstīts, un ceram, ka arī reformas tad veiksmīgi turpināsies. Ir svarīgi, lai EPRAK nodrošinātu tehnisko analīzi un arī apņēmšanos strādā tā, lai standarti atbilstu sabiedrības vajadzībām. Nu, es apsveicu jūsu teikto, ka jūs gribētu turpināt uzturēt labas attiecības ar parlamentu, lai veicinātu diskusiju par tiem jautājumiem, kas vēl nav skaidri par šiem standartiem. Un tagad es gribētu jums jautāt, Gazēs kungs ko jūs domājat par e, pretrunu, kas tika nesen minēta e, ziņojumā tātad par TSB, IASB un uh, grāmatvedības direktīvas pretrunu. Uh, šis jautājums jau tika minēts, uh, to minēja Žeroms Hāss no Francijas grāmatvedības standartu pārvaldes. Uh, kontu mērķis eh, šajā BS ir eh, noteikts kā eh, dot informāciju kapitāla tirgiem, lai pieņemtu lēmumu par to, kā sadalīt kapitālu. Tomēr grāmatvedības direktīvā un arī tiesas praksē ir iespēja, ir jāņem vērā arī visi iespējamie zaudējumi un saistības. Tā tad eh, jābūt uzkrājumiem eh, visos šajos gadījumos. Un eh, tikai peļņa bilances datumā var tikt uzskatīta par dividendēm, par sadalām. Tātad nu, tikai šī faktiskā peļņa. Tas ir uh, 15.1 pāns no direktīvas. Vai jūs šeit redzat pretrunu, un ja jūs redzat pretrunu, tad vai jums ir kāds risinājums padomā? Paldies! Paldies par uzdoto jautājumu. Es tikko sacīju, ka mana kandidatūra bija mm, visai ambicioza un varbūt vēl būtu ambiciozāk mēģināt jums īsumā atbildēt uz jautājumu, kur ir e, jāsniedz visai plaša atbildi, turklāt jākomentē citas institūcijas pieņemtais lēmums. Bet e, es domāju, ka. E, šādu periodisku pārskatu varētu būt patiesas darbs, uh, ar tehniskiem elementiem, un ja es stāšos amatā, tad mēs varētu tikties un šo jautājumu izrunāt starp kompetentiem darbiniekiem un arī runāt par sekām, kādas varētu um, e, iestāties. Es nepaspēju atbildēt Pervanšai Berenšai par investīcijām, bet viena no manām uh, Uh, uzmanības centrā esošām lietām ir, lai netiktu penalizēta aktivitāšu veidi un konkrēti ilgtermiņa investīcijas, ieviešot uh, īstermiņa pasākumus ar īstermiņa um, redzējumu, kas varētu apdraudēt eh, vispārīgas ekonomiskas perspektīvas. Paldies, Silvija Gulāra! Paldies, priekšsēdētāji! Eh, esmu zāles beigās šampola, jo man bija jāieslēdz dators. Paldies, kā atkal esat mūsu vidū. Es domāju, ka mēs varēsim šo jautājumu turpināt skatīt. Nu, mums ir lielisks sapņas par e, tavām kompetencēm. Manis jautājums ir, kādas varētu būt prioritātes e, relatīvi īsā termiņā un ilgākā termiņā? Iespējams, ilgākā termiņā mēs varētu runāt, ja tev iecels samatā par šiem jautājumiem, bet. E, es gribētu gribētu norādīt, kā, kā tas bija norādīts nesenā ziņojumā, sadarbība Eiropas un nacionālā līmenī attiecības ir grūti īstenojamas. Un es gribētu uzdot jautājumu, kādas ir prioritātes eh, jaunieceltajam prie, eh, priekšsēdētājiem. Paldies! Eh, par šo jautājumu. Es ļoti rūpīgi izlasīju Stolojana ziņojumu un arī dažādos grozījumus, ko iesniedz viena un Eh, otri un tie, to, kas tika paturēts diskusijā, kas noraidīts, un tas interesanti ieskicēja eh, lietas, kāda, kādas parlamentā ir eh, skatījums. Manas prioritātes ir dot iespēju personālam darboties ciešā sadarbībā ar ģenerālu direktoru, jo efrakam būs jauns priekšsēdētājs un jauns ģenerāla direktors, kas ir amatā kopš 11. aprīļa. Tā tad e, divi jauni cilvēki amatos varētu būt arī kā trūkums, jo pie, e, trūkst pēctecības, bet tas varētu būt kā trumpis tādā ziņā, ka e, mēs varam nākt klajā ar jaunām idejām. Ne, ne, nekļūstot par gūstekņiem iepriekš paveiktajiem. Un mans uzdevums būtu likt eh, šim personālam darboties harmoniskā veidā. Eh, šeit strādā cilvēki, kas ir ļoti kompetenti un ir jāpāriet no atbildes uz tām gaidām, kas ir paustas eh, īstenojot mežstata reformu. Tālāk par Eh, prioritātēm runājot un domājot par darba efektivitāti, ir svarīgi norādīt, ka man šķiet, ka aģentūras vai atsevišķas aģentūras vai pat viena atsevišķa aģentūra mazliet ir atkāpusies un mazāk spēlē grupā nekā tas būtu vēlams. Lai rīkotos viena mērķa vārdā. Es labprāt eh, sadarbotos ar trim priekšsēdētājiem, es biju amatā, kad viņi tika izvirzīti, un es domāju, ka mūsu attiecības varētu būt auglīgas. Tāpat Efraka padomē vajadzētu atrasties nacionālo normalizatoru pārstāvjiem, no vissvarīgākajiem. No vissvarīgākajiem es saku, lai nevienu neizskārt. Un arī šeit mēs varam mēģināt sadarboties tā, lai varētu labāk attīstīt vienkāršošanu MVU sakarā. Tā ir doma, kas izskan atkārtot, jūs to norādījāt savā ziņojumā, Stoljan kungs, un es domāju, ka ir jāveic liela patiesas darbs šajā jomā. Tā ir mana pirmā prioritāte. Par pārējām prioritātēm runājot, manuprāt, piedāvātās periodiskās sanāksmes dos iespēju tos noslīpēt un diskutēt kopā. Domāju, ka mums izdosies panākt labus rezultātus, ja mēs eh, strādāsim koleģiālā veidā. Thank you uh, Mr. McCarthy. Paldies, McCarthy kungs. Paldies un atvainojos uh, arī kolēģi vārdā, kurš nevar piedalīties. Divi jautājumi. Pirmais saistībā ar uh, dalībnieku sastāvu grāmatvedības standartu iestādēs. Vai jūs domājat, ka tie, mm, šis sastāvs ņem vērā e, interešu grupas, e, tātad arotbiedrības patērētāju organizācijas mazie vidējie uzņēmumi un par e, grāmatvedības standartu iestādēm. Vai jūs domājat, ka to vadības struktūras ņem vērā sabiedrības intereses, un ja nē, tad kādi varētu būt uzlabojumi vajadzīgi? Un otrā daļa ir personiska. Mēs daudz no mums uzskata, ka e, krīzes e, nu, cēlonis bija tāds, ka tika nolēmts aizsargāt institūcijas, nevis cilvēkus. Un tad, tad e, Nu, es dzirdu, ka jūs arī esat agrāk strādājis parlamentā. Vai jūs varētu uh, man uh, teikt, ka uh, nu, ir šāda uh, problēma bijusi un vai ir izdarīts secinājumi, kas tagad atstās krīzi pagātnē, kā tāds nekas vairs neatkārtosies? Par IFRAK organizāciju. E, jūs saprotat, ka tad, kad jūs kandidējat um, uz amatu organizācijā, kas tiek reformēta, kur nav vēl izvēlētāts reformas sekses, nevar ieņemt nostāju. Uh, Eh, par pašreizējās EFRAK organizācijas būtisk, būtību. Tas būtu nepiemēroti un tas neatbilstu priekšstat, manam priekšstatam par atbildību. Eh, attiecīgajā brīdī kompetentās personas, kas ir parlamentārieši, varēs izvērtēt darba rezultātus, bet nebūtu attiecīgi man šobrīd nāk klajā ar vērtējumiem. Es uzskatu, ka doma par organismu, kas pārstāv da daudzvedīgas intereses, ir laba. Es zinu, kā mm, citi būtu vēlējušies to pārveidot par publisku aģentūru, tas bija meistāt piedāvājums, šāds risinājums netika paturēts, un es strādāju esošajos ietvaros, tas nenozīmē, ka šis ietvars ir uh, pilnīgi sastīnas un pārmaiņas nav iespējamas. Tālāk par nākošo uh, jautājumu. Es biju Eiropa parlamenta deputāts no 2004. līdz 2014. gadam, esmu strādājis pie ekonomikas un finanšu jautājumiem un ļoti solidāri izturos pret vairākumu tajā laikā paveikto darbu. Vairākums bija plašs, kas apzinājās to, ka krīze ir spēcīga un ir jāmeklē risinājumi. Iespējams, ka risinājumi nebija perfekti, bet katrā ziņā tas ir labāk nekā, ja nekas nebūtu darīts. Atsevišķi mm, risinājumi un vairāk ir tikuši sniegti un pozitīvā veidā, Eh, par visu pārējo. Es neietilpstu nekādā slepenā organizācijā, un es nevēlas iet tālāk runājot par interešu konfliktu. Kopš es neesmu Eiroparlamenta deputāts, es neesmu izpildījis nekādu atalgotu amatu, nekādu padomnieku amatu, un esmu attiecies no jebkuriem lobbyinga pietiekumiem. Es esmu manzinis, varētu uzskatīt par manzini, ja būtu nauda. Šūmaņa fondā, kas ir sabiedriska noderīguma fonds un nodarbojas ar Eiropas jautājumiem. Ja uzskatiet, ka tā ir kāda iesaistīšanās, tad no Eiropa ir man iesaistīšanās. Paldies, Svens Gīgo. Esiet sveicināti atpakaļ šeit, Žanpol. Tā kā tu runā labi vāciski, tad es tevi uzrunāšu vācu valodā. Nu, kolēģi varbūt apšaubīs, vai es runāju pareizā vācu valodā. Uh, pie e, šādas e, izrunas no Reinhaudas e, Falces, Werner, tev vajadzētu paklusēt drīzāk, bet es pāriešu tad pie angļu valodas. Mūsu grupa atzinīgi vērtē tavu kandidatūru Tas, manuprāt, arī no komisijas puses ir tāds gudrības apliecinājums, ierosinot eh, tavu kandidatūru, un to var arī uzskatīt par pieaugušo parlamenta ietekmes apliecinājumu. Eh, grāmatvedības jomā jau otrā reize bijušais kolēģis tiek ierosināts uz šāda veida amatu kā kandidāts. Atzinīgi vērtēju tevis paustās eh, prioritātes, ļaujot EFRAG uh, E, makroekonomisko kapacitāti stiprināt analīzēs un arī e, apņemšanos e, īstenot demokrātiju un atskaita atbildību parlamentu priekšā un arī pozitīvās atsaucas par Stolojans ziņojumu. Mums ir bijusi tik ilga sadarbība šeit Man ir līdz ar to tikai divi jautājumi pēc būtības. Pirmkārt, eh, Delarosjēs ziņojums, kas bija sākuma punkts finanšu reformām Eiropā. Delarosjē ziņojumā, kā tas te ir atzīmēts Stolajana ziņojumā, ir vairākas atsauces uz grāmatvedības noteikumiem. Viena no tām ir saistīta ar to, ka procikliskums, kas ir iestrādāts šajos noteikumos, bija viens no krīzes izraisīšanas punktiem. Diemžēl līdz pat šodienai nav nekādas, eh, nekādas secinājuma izdarīt no šiem eh, faktiem. Vai esat gatavi pārskatīt Delarozie mantojumu, tā teikt? Otrakārt, eh, tur runāja par spēcīgāko Eiropu grāmatvedības jomā, es tam piekrītu, bet Eiropa ir saistīta ar tās vērtību, viena no kurām ir demokrātija, vai varēja apliecināt, ka stiprināsi globālajās iestādēs demokrātisku principu īstenošanu? Un visbeidzot, vai esi gatavs ar sniegt mums uh, arī sarakstu ar visiem lobētājiem, kas piedāvāja tev darbu? Paldies! Wörter, Sven. Le... Je peux vous donner les. Sven. nav gan eh, stāvējušas rindas pie manis kā pie mm, degvielas uzpildes stacijām šobrīd Francijā, bet par pirmo eh, jautājumu runājot. Viss, kas skar demokrātiju, redz, es gandrīz sāku runāt vāciski. Esmu atvērts diskusijām un kas attiec uz procikliskumu elementiem. Tāpat kā to es domāju, ka atsevišķi šie elementi ir ar vairojošu efektu krīzēm. Un kad es tikko runāju par proaktīvo efraklomu, es domāju, ka balstoties uz mūsu kopīgajām diskusijām starp jums un Efrāk, būs ies, ir iespējams skatīt uh, uz darba galda šos jautājumus par tehniskajām iespējām, jo mums um, svarīgi ir ne tikai um, formulēt jautājumus, bet sniegt arī uh, atbildes elementus Eh, kurus pēc tam var diskutēt vienu un otru. Ja jūs man uzticēsieties, es mēģināšu Uh, izpildīt šo uzdevumu ar pragmatismu un Eh, veselo saprātu, kas ir ļoti gan britiskas, gan franciskas īpašības. Lūk, tas ir mans nospraustais mērķis, bet to varēs sasniegt tikai pateicoties EFRAK eh, darbinieku kvalifikācijai un eh, sadarbībai starp parlamentu un EFRAK vadību. Paldies! Um. Paldies! Vai FDD vēlas uzdot jautājumu? Man nav sarakstā neviens runātājs. Nē, labi, NF Arī nē. Labi, tad ar to noslēdzam šo uzklausīšanu. Tā bija lieliska. Vēlos uh, apsveikt jūs. Un tagad mums būs nepieciešams pavisam īsi apspriesties. Daudz laika tam nevajadzēs. Tad iekšējais izvērtējums un tad uh, tūlīt pēc tam sekos balsojums. Žanpol, paldies! Diemžēl mums ir jāstrādā tālāk aiz slēgtām durvīm. Tas būs ļoti īss e, brīdis, tāpēc visus, kuri nevar piedalīties e, sanāksmē slēgtām durvīm, kuriem nav šādu tiesību, lūdzu atstājiet zāli. Ask, uh, please, Lūdzu, Jā, Žans Pauls Gazes var ierasties. Vispirms mums ir jābalso, un tad varam apsveikt viņu. Mums ir vispirms nepieciešams pārbaudīt balsošanas ierīci. Sākam balsot. Arī testā es aicinu visiem balsot par. Tas ir tests. Tātad pārbaudam ierīces. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Lieliski. Un tagad balsojums par Žanpolu Gozēs iecelšanu kā efragu vadītāju. Tam vai tam ir jābūt aizklātam balsojumam? Vai tas ir aizklāts balsojums? So now, sorry. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Noteikumi ir skaidri Tagad lūdzu balsojiet. Yes. Beidzam balsot 36 pār, 5 pret, 2 atturas. Ar to arī Gozes kungs tiek iecelts amatā. Apsveicu. Un tagad eh, nākamais balsojums, kā jūs zinat, Tas ir priekšlikums necelt iebildumus komisijas e, deleģētai regulai, ar kur papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem. Es ierosinu balsot blokā par e, sākotnējo tekstu. Sāk... Kurš par? Kurš pret? Atturas? Pieņemts. Tagad eh, personāla balsojumā balsojam par tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār, 6 atturas. Ar to arī pieņemam ierosinājumu necelt iebildumus. Paldies! Nākamās sanāksmes 13. jūnijas pēcpusdien un otrdien no rīta un pēcpusdien. Ar to arī slēdzam sanāksmi. 13 of June. Yes, 13 days. Yes, we will miss a lot each other, but uh, then we will be happy on 13 to see again each other.